Es ļoti ceru, ka ģenerāldirektors, kurš ir atbildīgs par investīcijām ārpus Eiropas Savienības, Tansāna Bārtens kundze un pastāvīgais pārstāvis uh, Briselē, kur pazīst no iepriekšējās darbības padomē un parlamentā, Bens Knābi papildinās manis teikto. Kad pagājušā reizē tikāmies māja sākumā, tad um, mēs runājām par to, kā Eiropas investīcija banka varētu cīnīties ar eh, ciklisko eh, krīzi, ar, ar ekonomikas cikliskumu. Un eh, mēs teicām, ka 2013. gadā mums izdevās realizēt iecerēto, un jāsaka, ka tajā laikā tas, patiesībā tas varētu būt nedaudz pārdrošs paziņojums, jo mums vēl ir trīs mēneši palikuši šajā gadā, ko īstenot, bet jāsaka, ka 3% pieaugums bankas aktivitātēs vienu gadu laikā un eh, ar to pašu cilvēku skaitu uh, Un tas nozīmē, ka pakāpeniski tikai mēs esam sasnieguši savu pilno štata noslodzi par 8%, kas vēl netika aizpildīti. Tas tikai nozīmē to, ka mums ir izdevies ļoti veiksmīgi sadarboties ar visiem. Un tādēļ es gribētu pateikties jums par atbalstu kapitāla palielināšanai, jo pretējā gadījumā Eiropas investīcija banka nebūtu varējusi izdarīt to, ko tā ir izdarījusi. Un jāsaka, ka pateicoties tam mēs varam realizēt iecerēto. Un tagad eh, es pastāstīšu, kā mm, mēs eh, varētu atbildēt uz tiem izaicinājumiem, kas izvirzās ņemot vērā šo situāciju. Dažreiz ārējās investīcijas, ārēja investīcija projekti nesaņēma vajadzīgo uzmanību, jo mēs esam tik aizņemti ar tiem uzdevumiem un pienākumiem, kas ir saistīti ar nodarbinātības palielināšanu un attīstību Eiropā, ka mēs aizmirstam šos projektus, bet es domāju, šad un tad būtu tiešām vērtīgi paraudzīties arī ārpus robežām un paskatīties, kā Eiropa izskatās pasaules kontekstā, kas mainās ļoti ātri un dinamiski cik mēs esam konkurētspējīgi tuvākajā dekādē un ko mēs varētu darīt, lai nostiprinātu savu pozīciju tirgu. Un uh, kur mēs uh, varētu izmantot uh, savas konkurētspējas priekšrocības, Eh, šie ir jautājumi, kas ir ļoti svarīgi visiem Eiropas pilsoņiem, un tieši tādēļ, es domāju, ir ļoti svarīgi, lai Eiropas investīcija banka piedalītos eh, šajās darbībās, nodrošinot eh, cilvēkiem finansiālo drošumu gan ekonomikas, gan banku sfērā. Mēs, Eiropas Investīcija Banka, esam vienīgā finanšu institūcija, eh, kurai ar likumu ir noteikts atbalstīt Eiropas Savienības politiku gan iekšēji, gan ārēji, un esam vienīgā daudzsējā institūcija, kur Eiropieši var autonomi pieņemt lēmumus. Um, Katrā ziņā mēs piemērojam Eiropas Savienības standartus un mērķus visos mūsu darbības jomās, piemēram, iepirkumā, eh, vides Um, jomā, kā arī uh, cīnāmies pret nelikumībām. Kas attiecās uz uh, mūsu ārējiem uh, projektiem, ārvalstu projektiem, tad tos mēs realizējam atbilstoši mums piešķirtajām mandātām. Eiropas eh, parlamenta interesi par eh, Eiropas investīciju bankas eh, mandātu atspoguļo vairāk nekā 300 grozījumu, kas ir iesniegt. Šis mandāts nodrošina um, Eiropas Savienības budžeta garantijas, um, kā arī uh, paredz um, mūsu darbību ārpus Eiropas Savienības robežām. Eh, šis ārējais mandāts nosaka politikas ietvaru, darbības virzienu, kā arī maksimālo investīciju apmēru uh, um, ārvalstu reģionos, kas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu Eiropas Savienības klātbūtni globālajā arēnā. 2012. gadā EIB izniedz vairāk nekā 7 miljardus eiro investīcijām privāta sektora attīstībā, infrastruktūras veidošanai ārpus Eiropas Savienības robežām gan mandāti ietveros, uh, gan um, uz pašas bankas atbildību un risku. Eh, šī nav tiek novirzīta gan publiskajā, gan privātajā sektorā. 7 miljārdi ir eh, investēti atbilstoši bankas valdes lēmumam. Tie ir desmit, tikai 10% no mūsu kopējā darbības apjoma, bet, eh, ja mēs skatāmies uz citām multinacionālām finanšu institūcijām, mēs joprojām salīdzinoši esam viens no lielākajiem spēlētājiem. Pēc pagājušās vidējā termiņa novērtēšanas un pēc parlamenta pieprasījuma mēs e, intensificējām e, savas finansiālās investīcijas un nodrošinājām kons politikas konsekvenci atbilstoši komisijas nodefinētajām vadlīnijām un atbilstoši programmu periodam. Mēs esam izvērsuši sadarbību ar Eiropas ārējās darbības dienestu E, ieskaitot arī e, mūsu amatpersonu izvietošanu un padziļinot sadarbību ar e, šo struktūru, kā arī veicot investīciju projekts Kosovā, Azerbaidžānā un Kirgīzijā. Pēc parlamenta pieprasījuma sākot ar 2012. gadu mēs esam ieviesoši jaunu mehānismu mūsu rezultātu novērtēšanai, kas novērtē mūsu darbības ietekmi atbilstoši labākās prakses paraugiem. Mēs esam gatavi uzklausīt jebkādus jūsu ierosinājumus, lai šo sistēmu vēl labāk pilnveidotu. Tajā pat laikā mēs esam investīcija banka ar specifisku biznesa modeli, kas atšķirs no tradicionālā uh, Um, modeļu, kādu realizē daudzpusējās um, attīstības bankas. Tik noteikti gan kādu veidu projekts mēs varam atbalstīt, gan arī kādus mērķus mēs varam finansēt. Tajā pat laikā mums ir izdevies strādāt ar um, līdzekļiem, kas ir mūsu rīcībā, lai uh, maksimizētu atdevi no veiktajām investīcijām. Budžeta resursi tuvākajā finanšu periodā būs ļoti ierobežoti, un tas nozīmē, ka mums ir jārīkojas vēl apdomīgāk. Mēs esam viens no tiem elementiem, kas ļauj Eiropas Savienībai paveikt vairāk ar mazāk līdzekļiem, un mūsu mandāts eh, paredz eh, palielināt, eh, investēt kapitāla tirgos un par 20 līdz 30 reizēm palielināt um, budžeta provīzijas. Kapitāla tirgs, starp citu, ir atslēga uh, šai privātās uh, naudas, privāto līdzekļu uh, piesaistīšanai, lai investētu publiskajā sektorā. Uh, jo tādējādi mums ir izdevies piesaistīt vairāk nekā 80 miljārdus eiro um, akciju emisijās kapitāla tirgu. Šeit mēs runājam tiešām par lieliem līdzekļu apjomiem, bet tam ir nepieciešama uzticība un bankas drošums un šis bankas drošums un uzticība ir jāsaglabā. Mēs neesam azartspēļu spēlētāji. Mē, mūsu darbība nav radījusi uh, izmaksas, tiešās izmaksas Eiropas Savienības budžetām. Un es gribētu pasvītrot, ka e, šajos grūtajos ekonomiskajos laikos EIB ārējās kreditēšanas mandāts ir problēmas risinājuma atslēga, nevis problēma. Mēs varam gūt labumu, peļņu un mēs e, varam e, spodrināt Eiropas Savienības tēlu ārpus Eiropas Savienības. um, priekšlikumu nākamajām daudzgadu finanšu ietvarām uh, paredz griestus kreditēšanai 20 uh, miljārdu apmērā, tādēļ, ka ir lineāri samazināts ceturtās sadaļas uh, apakšsadaļas. EIB spēs turpināt realizēt iepriekšējo darbību un aizdevumu griesti 30 miljārdu salīdzinājumā ar šīs dienas mandātu nodrošinās mūsu spēju to darīt. 5 miljārdu pieaugums salīdzinājumā ar patreizējo priekšlikumu nozīmēs līdzekļu pārcelšanu 4. sadaļā par 200 miljoniem eiro, lai garantētu ārējo darbību. Kā piemērs Nē, nu es ne, neiedziļināšos tehniskās detaļās, bet lai jūs redzētu, ka ir zināma elastība asignējot to galvenajām uh, politiskajām aktivitātēm, mēs varam uh, atbalstīt valstu vēlmi veikt uh, svarīgas investīcijas, kas atbilst Eiropas Savienības rīcību prioritātēm. Citiem vārdiem sakot, ja mēs neasignēsim šos 200 miljonus eiro garantiju fondam, nozīmēs Eiropas Savienības finanšu um, ietekmes samazināšana ārējos tirgos par vismaz 5 miljardiem eiro. Tādēļ ir ļoti svarīgi uh, pastiprināt mūsu klātbūtni Eiropas Savienībā un Eiropas reģionā kā tādā. Vispēcot ir ļoti svarīgi pasvītrot, ka šis garantijas fonda palielinājums o, nozīmē, ka ceturtās budžeta sadaļas kopsuma nemainīsies. Es esmu pateicīgs uh, par. E, enerģiju, ko Kalfin kungs un citi referenti ir ieguldījuši ziņojumu sagatavošanā, lai palielinātu kopējos griestus par 26 miljārdiem eiro plus 4 miljārdi kā opcija. Es domāju, ka tas ir pareizais solis pareizā virzienā, lai uzturētu patreizējo finansējumu apjomu. Un tādēļ es gribētu lūgt jūsu atbalstu, lai nodrošinātu nepieciešamos līdzekļus EIB ārējā mandāta realizēšanai un es esmu pārliecināts, ka mēs izdarīsim visu, kas vien ir mūsu spēkos, lai pārliecinātu, lai pārliecinātu padomi reaģēt pozitīvi uz Eiropas parlamenta priekšlikumu. Kā zinat, likumdošanas eh, procedūra EIB kredīt mandāta apstiprināšanai nākamajam finanšu ietvaram eh, ir prasa ļoti uh,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 reakciju, jo mums ir nepieciešams šis lēmums 2014. gada sākumā, ja mēs negribam, lai mūsu ārējā investīcija projekta tiktu pārtraukt. Tas nozīmē, mums ir nepieciešama skaidra un nepārprotama budžeta bāze un likumdošanas pamats. Es gribētu atgādināt, ka mūsu mandāta eh, mēķis ir atbalstīt Eiropas Savienības ārējās rīcības politiku sadarbībā ar citām Eiropas Savienības institūcijām, un Eiropas parlamentu mēs vienmēr esam skatījuši par savu sabiedroto. Šis mandāts pārēj paredz nepieciešamo politisko ietvaru, kas nodrošina vajadzīgo konsekvenci un e, ļauj efektīvi e, izmantot Eiropas Savienības budžetu, kas ļauj Eiropas investīciju bankām finansēt ilgtspējīgas investīcijas, tajā pat laikā saglabājot mūsu uh, biznesa modeli. Paldies par jūsu uzmanību! Merci, Monsieur le Président. Paldies, priekšsēdētāji kungs, par šo ļoti skaidro prezentāciju. Lūdzu, referent kungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Gudātie kolēģi, es vēlos minēt dažus argumentus piebilstam, eh, ko eh, Hojer kungs, bankas prezidents, jau sacīja. Tad mēs esam tagad aizņemti ar nākamo daudzgadu finanšu schēmu un 14. gadu budžetu. Mēs saprotam, ka Eiropas eh, budžets tiks samazināts gandrīz visās sadaļās. Un viena no iespējām kompensēt uh, šo samazinājumu, jo īpaši runājot par uh, ārējo. Mm, mūsu politikas aspektu ir ļaut EIB saglabāt vismaz esošo finansējumu līmeni. Tajā pat laikā, ja mēs arī samazinām uh, Eiropas fondus un uh, grantus, kādus sniedz Eiropas Savienība, un samazinām EIB finansējumu, tādā situācijā mēs uh, nonāksim pie ļoti negatīvas ietekmes arī uh, reģionos. Mēs tādām jau vairākus uh, gadus arī Hojerkungs jau minēja, ka EIB uh, uh, finanšu efektivitāte ir ārkārtīgi liela un tas tiek uh, pavērsts par 30. Tas nozīmē, ka katrs eiro, kas tiek ielikts garantija fondā, rezultēs 30 eiro. Un tas ir tiešām apbrīnojami, ka Eiropas fonda efektivitāte var būt tik liela. Vakardien, konsultējoties arī ar komisiju, jo Eiropas budžeta ieguldījums garantija fondā tiek balstīts uz prognozēm, tur ir īpaša formula. Taču gaidas ir tādas, ka par katram uh, eh, miljārdu aizdevumu kapacitātes Eiropas budžetam ir uh, jāmaksā 55 miljoni. 2014. un 2015. gados nebūs uh, šāda budžeta ietekmes, jo iemaksas šajās gados arī tiek aprēķināts ņemot vērā vēsturiskos skaidrļus, kādi jau ir pieejami. Tas nozīmē, ka nepieciešamā summa, lai saglabātu uh, bankas stabilitāti, fina, eh, sniegt finansējumu, tātad šīs iespējas nav tik lielas. Mēs raudzīsim eh, pēc papildus iespējām, tad, kad veiksim arī vidustermiņa. Um, pārskatu divi miljārdi klimata izmaiņām, tad arī mēs izmantosim dažus šos reflows iespējas, tātad tie ir ienākumi. Uh, kas arī tiek paredzēta īpašām banku operācijām, un tad šī nauda netiks nosūtīta atpakaļ dalību valstīm, bet varbūt eh, tieši bankai un Eiropas parlamentam ir jārod risinājumi, uh, lai varētu paredzēt papildus finansējumu arī šādiem īpašiem instrumentiem, vismaz samazinot šo iemaksu no budžeta. Tagad pavisam īsi bija priekšlikums palielināt elastību. Mēs redzam, ka ļoti nestabilā politiskā situācijā ap Eiropas Savienību, arī kaimiņu valstīs, arī tuvijos austrumos un citviet, ir ļoti svarīgi paredzēt lielāku elastību, lai atbilstīgāk izmantot finansējumu. Un par to mēs arī noteikti runāsim. Tad vēl. Vidustermiņa pārskatā ir iekļauti ļoti daudz nosacījumi arī, kas balstās uz uh, viceprezidenta ziņojumu, ir arī noturēts plašas konsultācijas ar dažām iesaistītajām pusēm. Es domāju, ka bankas mandāts, attiecībā uz caurspīdīgumu, uz iesaistīto pušu līdzdalību un tam līdzīgi, mandātam jāsniedz rezultāti. Es domāju, ka tas, ko esam sasnieguši līdz šim, eh, šīs ritmas ir jāsaglabā un sagaidām arī turmāks darbības rezultāts. Un visbeidzot, varbūt mēs varētu arī domāt, aizskriet priekšā vidustermiņu pārskatam, tad, tad tas tiks noslēgts 16. gadā, un arī piekrītu Hojer kungam, mums ir jānoslēdz arī uh, trilogi ar pārdomi līdz gada beigām, lai, nerā, lai bankas darbā nerastos sāspīlējumi. Es negribētu, lai mēs pēdējā plenāra sēdē pieņemtu šo mandātu, jo tādējādi mēs tiešām apdraudētu bankas finansējumu. Mums ir nepieciešams tātad ļoti lakoni, mums ir šis, šie īsie termiņi, mums ir jāvienojas ar padomi, un, un es domāju, ka ir iespējas to izdarīt. Paldies, Ivailo! Penkovičs kungs. Croatia, e Jaunais deputāts no Horvātijas. Mats. Liels paldies, priekšādātāja Lamas Lūkungs. Pirmām kārtām gribu šeit sveikt, protams, EIB priekšādātāju Hojerkungu. Esmu ticies ar viņu toreiz, kad viņš strādāja Vācijas valdībā un bija Eiropas lietu ministrs. Es savukārt biju Horvātijas um, Eiropas lietu ministrs. Un tagad lūk tiekamies jaunā kontekstā nāku no valsts, kas, protams, guva ļoti lielu labumu no šīs ārējās eh, kreditēšanas no EIB tādos projektos, kā piemēram MBU finansējums, no rekonstrukcijas bankas, transporta sektorā projekti bija īpaši attiecībā uz dzelzceļiem, kultūras sektorā, sektorā tāpat. Ļoti labi apzinos, cik liederīga ir šī kreditēšana. Un tāpēc augstu vērtēju šo ieskicējumu, ko viņš mums piedāvā par to pievienoto vērtību, kādu piemītēju darbībām attiecībā uz ES ārlietu un attīstību politiku. Un mans galvenais punkts, ko vēlējos uzsvērt, ir tas, ka EIB kopējā darbība ārpus ES būtu jārī, jāizteno konsekventi atbilstīgi tiem centieniem, ko izrāda ārējās darbības dienests, un mums vajadzētu arī parādīt, ka Eiropas Savienība gal galā izmanto visus tās rīcībā esošos instrumentus saskaņotā veidā. Uh, Tas īpaši svarīgi visām šīm geogrāfiskajām teritorijām, kas tiek ietverts EIB aptvērumā ārējā mandātā, tostarp arī ņemot vērā orientēšanos uz tām valstīm, kas ir pietuvinātas ES, nu lūk šīs pirms iestāšanās valstis, kas iekļauts arī paplašanāšanās politikā, kā arī dzen austrumu partnerības valstis, kā arī vidusjūras reģionu valstis. Nu, un, protams, protams, tas pats attiecas uz darbību arī globālākā kontekstā, kur EIB darbojas. Es patiešām augstu vērtēju piezīmes, ko izteica mans draugs Ivalio Kalfins. Viņš minēja, cik, kas ir šis atvērtais jautājums joprojām attiecībā uz tiesību aktu pieņemšanu padomē un parlamentā, respektīvi jautājums par garantiju summu salīdzinājumā ar iepriekšējo daudzgadu finanšu plānu. Uh, un iespējamām perspektīvām nākamajam plānam, tātad šie 29,5 un 25 miljardi, nu, tā pašreizējā summa. Domāju, nu, ka mums jābūt gan radošiem, cenšoties pārliecināties, ka līdzīgas summas eh, kreditēšanas portfelī tiek nodrošināts arī EIB nākotnē. Uh, Turklāt ņemot vērā punktu, ko nu pat pieminēja Hojerkungs, respektīvi, ka ir vajadzīga zinām elastība. Un tomēr, ņemot vērā budžeta ierobežojums daudzgadu finanšu plānā un kopējo finanšu politisko vienošanos, es domāju, ka mēnešos, kas mūs gaida sarunās, mums būs ļoti piesardzīgi jāmēģina rast kompromiss tā, lai pārliecinātos, ka mēs tomēr ievērojam šo vispārīgo daudzgad finanšu plānu līniju un vienlaikus nodrošinam pēc iespējas atbilstīgāko EIB darbību noteiktajiem mērķiem. Nu, tā tad MVU finansēšana, klimata pārmaiņas un tā tālāk tā joprojām. Turklāt domāju, kas vēl nozīmīgi visiem mums šeit klātesošajiem ir dzirdēt analīzi no priekšādātāja puses attiecībā uz tiem projektiem, kas tiek prognozēti, piemēram, Sīrijā un finansēti Sīrijā. Kas tur notiek šobrīd? Jo tā nu šoreiz ir tā īpatnējā situācija, kad es budžeta līdzekļi tiek izmantota, nu, nu, šādām garantijām, vai ne tā? Paldies, paldies, saka priekšādātājs, paldies, mīļais kolēģi, tālāk Stolojāna kungs. Paldies, priekšādātāji. Paldies, ka ieradāties pie mums šodien. Man tikai divi jautājumi. Pirmais. Un kas tad ar kodolu industriju? Visu, kas saistīts ar kodola enerģiju. Vai jums šodien ir tādi projekti, kas saistīti ar kodola enerģiju? Vai uzskatāt? ka kodola rūpniecība arī būtu jāiekļaut tajos sektoros, kam var piešķirt EIB aizdevums, jo mēs dzirdam priekšlikumus, nu, nu, tādus kā noster kodola enerģija nākotnē. Es šo nostāju neatbalstu, bet tomēr gribu zināt, kāds ir jūsu viedoklis. Otrām kārtām, kas ir Armēnija, tā minēta. Uh, Trešajā pielikumā komisijas priekšlikumā, kā valsts, kas var pieteikties šiem līdzekļiem, bet, nu, redzu, ka Armēnija tiek iekļauta otrajā pielikumā kā iespējamā kandidāte. Paldies, godātais kolēģi! Tālāk Balakīnī kundze. Grazie, sur prezident. Eh, andi tlet punti, um, linišķi. Priekšādātāji, paldies. Man trīs komentāri. Esmu pati no Maltas, tātad nu, e, no Eiropas, bet arī no vidusjūras reģiona. Komisijas priekšlikumā. Un te skatos tieši uz pirmo pielikumu komisijas dokumentā, e, redzēju pārsteidzošas lietas. Mums jāatceras, ka vidusjūras reģions šobrīd iet cauri ļoti grūtiem laikiem, nu, lūk, īpaši pēc arābu pavasara. Uh, Es domāju, ka mums būtu bijis jāsaprot, kā tas viss ietekmēs vidusjūras reģionu. Arābu pavasars ir mainījis sociālpolitisko ainu vidusjūras reģionā. Maltā ir bijis ļoti liela loma spēlējuma šai kontekstā. Maltieši paši savām acīm piedzīvoja visus šos notikumus. Mums vienmēr bija kādam jāpalīdz arābu pavasara laikā. Nu, te es domāju īpaši Lībija. Eiropas Savienība, protams, izjūt sekas visiem šiem notikumiem vidusjūras reģionā, tostarp arī Sīrijā. Apmēram divi miljoni bēgļu ir pie Eiropas Savienības robežām šobrīd. Nu, un vēsture liecina, ka mums ir jāizmanto šādos gadījumos solidaritāte visā tās pilnībā. Tāpēc mans jautājums ir šāds. Kāpēc mēs cenšamies piemirst šo lietu? Kāpēc ignorējam dienvidus? Nu, lūk, mans pirmais secinājums līdz ar to. Eiropa nedrīkst atstāt pamest vidusjūras reģionu savā vaļā novārtā. Nē. Vidusjūras reģions jāskata mm, tieši tādā pašā gaismā, kā tas tiek darīts 2009. gadā, kad tam tika veltītas zināmas summas. Es domāju, ka divas trešdaļas no dienvidu kaimiņa attiecību, no, no budžeta jāparedz dienvidu kaimiņiem un vien trešdaļa austrumu kaimiņiem. Nu, šīs vienošanās te varam atkāpties. Tas būtu tāds pilnīgi bezprecedenta gadījums pretēji tam, par ko vienojāmies iepriekšējā daudzgadu finanšu plānā, kas attiec uz piešķīrumu griestienu un šo vidusposmu pārskatu. Pašreizējais priekšlikums ir 20% subreģionālajiem griestiem un 10% reģionāliem griestiem. Tāpēc jebkāda veida pārdalījums vidusposmā varētu tikt uzsverts kā draudi tam, kas tiek paredzēts vidusjūras reģionam. Tāpēc es domāju, ka 10% ir jāsagalmā kā pareizā proporcija. Šajā pirmajā viedokļa apmaiņā es gribētu jūs mudināt atcerēties par šiem priekšlikumiem vidusjūras reģionam. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs! Nu, gribu arī pats pieminēt, eh, pieminēt pāris jautājumus. Tie varbūt nav tas galvenais temats, par ko runājam šobrīd, bet tie tomēr ir ļoti nozīmīgi parlamentam un budžeta komitejai. Priekšādātāji, jūs jau runājāt eh, par to, kāds kapitāls ir bijis vajadzīgs bankai šogad Nu, mums interesē, kādas ir jūsu aplēses par kapitālu pieaugumu, vai jūs domājat, ka paredzētais pieaugums, eh, nu, ir pietiekams. No nu, vēl no otras puses raugoties, sarunu ietveros, kad runāsim par daudzgadu finanšu plānu, mēs jau esam ievērojuši to principu, nu, kā grasamies īstenot obligāciju projektu. Tātad šīs projekta obligācijas, tā varētu būt EIB, kas tā ir dod savu ieguldījumu. Nu, kādas ir jūsu domas par to visu? Kā varētu šīs projekta obligācijas tik tālāk palaistas? Tām, protams, varētu būt ļoti liela loma dažādu veidu investīciju finansēšanā. Nu, priekšādātāji, tad jums vārds, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Centīšos atbildēt pēc iespējas labāk uz šiem jautājumiem, bet varbūt atsevišķos gadījumos lūkšu Batenkungu eh, varbūt eh, izteikties. Viņš vislabāk zinās konkrētus skaitļus. Pirmām kārtām paldies Kalpin kungam vēlreiz par mm, to atbalstu, ko viņš mums paudis. To dzirdējām arī no jūsu kolēģiem. Domāju, ka mums vajadzēs nodarboties ar zināmu izdomu budžeta jautājumos turpmākos septiņus gadus. Nu, da, ir lietas, kas laika gaitā mainās, bet kas attiec uz dalību valstu attieksmi pret budžetu un zināmiem instrumentiem, nu, varam būt gandrīz pārliecināti, ka attieksme diez vai mainīsies. Šī nostāja vienmēr būs ļoti strikta. Varbūt, varbūt kaut kādas nelielas tādas gaišākas um, vēsmas varētu būt. Šādas iespējas, protams, mēs tad izmantosim pēc iespējas vairāk. Esmu tāpēc pateicīgs par priekšlikumiem, ko izteicāt. Domāju, ka tie iet pareizajā virzienā. Mēs apzināmies, ka prioritāte tiem, kam galvenā atbildība šodien par nodarbinātību, par izaugsmu, dalību valstīs un tā tālāk, viņu prioritātes, protams, nav ārējās kreditēšanas mandāts, bet ir jāspēj arī informēt par to, ka ļoti svarīgi Eiropas Savienību nostādīt pozitīvā gaismā ārpus tās robežām, parādīt, ka, lūk, es spēju sasniegt savus mērķus, tūkstošgads attīstības mērķus, ka mēs varam atbalstīt savu ārpolitiku arī ar attiecīgiem finanšu līdzakļiem. Tas ir ļoti redzams. Uh, Tāpēc paldies par jūsu priekšlikumiem un atbalstu. Protams, ka mums ir eh, jābūt vienmēr nodrošinātai atbilstībai ES iekšējām politikām un mērķiem. Var jums pastāstīt? Pavisam mierīgi, ka pēdējos pāris gadus esam darījuši ļoti daudz ko gan ārējās darbības dienest ietvaros, gan padomē, gan komisijā, attiecīgajos komisijas dienestos. Uh, lai saskaņotu mūsu ārējo darbību mandātu ar to, ko, piemēram, dara komisija un ārējās darbības dienests. Nu, tas ir ļoti aktuāli tādos gadījumos, kad runājam par tādām svarīgām valstīm kā Sīrija šajā gadījumā. Nu, senajās dienās banka ļoti aktīvi darbojās ar Sīriju. Un, nu, izskatījās diezgan cerīgi visas šīs infrastruktūras, attīstības maiņas un tā tālāk. Un tad mēs nonācām situācijā, kur visas šīs investīcijas vairs nevarēja turpināties, un ļoti daudz ēs līdzekļu vienkārši iesprūda šai valstī. Nu, mums bija vajadzīgi gandrīz Harkulais spēki no padomas un mūsu puses, lai nāktu klajā ar kaut kādiem risinājumiem un vismaz mazināt šo problēmu, kas gan jāsaka simtprocentīgi atrasināt vēl nav. Vēl joprojām ir tāda līdzekļa, kas vienkārši tur stāv Katars centrālajā bankā un kurai nevaram nekā piekļūt tā ir ārpus mūsu ietekmes zonas, bet mēs nu, ļoti cieši sadarbojamies ar komisijas dienestiem šās lietās. Tas pats attiec uz Centrālā Āziju. Stolajankungs, jūs runājat par Armēniju, jā, ar to mums jau šobrīd tiek īstenota darbība, mēs ceram turpināt kreditēšanu, tas pats attiec arī uz citām reģionu valstīm. Mums ir jāpiemēro visur mūsu kritēriji un jāpārliecinās, ka visi šie nosacījumi tiek izpildīti, īpaši tajos gadījumos, kad runājam, piemēram, par atbilstības jautājumiem. Bet, nu, ārpus tā visa mēs arī vēl turklāt apzināmies savu atbildību austrumu partnerības politikas ietvaros. Un tas tikpat lielā mērā ir aktuāli mūsu darbībā, arī mm, sadarbojoties ar vidusjūras reģionu. Mēs redzam tās problēmas, par ko runājat. Mēs redzam, ka tās ir jāspēj mm, mēģināt risināt jau šobrīd, un tāpēc bankas darbība vidusjūras reģionā ir mm, tiešām ļoti redzama un plaša kad mums bija partnerības tikšanās Vašingtonā pavasara Pasaules bankas un Starptautiskā valūtas fonda konferences laikā, es biju vienīgais pārstāvs, kas varēja teikt, lūk, mēs esam guši rezultātus. Jo Devils, partnerības priekšādētājs, tad teica, lūk, nu, visi jau ir ļoti nu, gudri, kad ir jāsola viskaut kāda līdzekļa, bet tad, kad līdzekļi patiešām ir jāpiešķir, tad pēkšņi izrādās, ka rokas vairs tik devīgi nestiepjas viss, bet Eiropas investīcija banka gan bija tā, kas to bija darījusi un pildījusi savas saistības. Un tas ir tāds delikāts jautājums par šo balansu starp austrumu partnerību un dienvidu partnerību. Nu, te jāsaka, es nevaru izteikties tā, nu nav, jāsaka, mana kompetence, tas jādara politiskiem līderiem. Mēs zinām, kāda ir mūsu atbildība vidusjūras reģionā un arī austrumu Eiropā un mēs strādājam plecu pie pleca ar ārējās darbības dienestu un komisijas dienestiem komisāru Fīli, kas, protams, ir galvenais atbildīgais eh, par mūsu kaimiņattiecību politiku. Par kodola enerģiju runājot. Stolēnkungs, jūs vaicājāt, ko mēs daram šai jomā? Nu, nē, projekti šobrīd šai jomā nav, jo visam, protams, jāiet caur EIB valdi. Nu, un tur atteicēji tad ir dalību valstu finanšu ministri. Viņu ziņā ir šos projektus formulēt. Bet ko mēs esam darījuši? Mēs esam darbojušies enerģētikas jomā. Enerģētikas politikas pārskatīšana bija kaut kas tāds, ko apspriedzām ar pilsonisko sabiedrību, ar jums, ar dalību valstīm. Un nonācām pie jauniem kritērijiem um, enerģijas projektos tā tad nonācam pie tā, ka ir jābūt attiecībā uz tehnoloģiem neitrāliem projektiem, bet arī ar ambīcijām standartu ziņā. Jūs, protams, esat iepazinušies ar šo dokumentu, tas ir publiski pieejams. Kodola enerģijas jomā. Nu, šeit ir eh, jāturpina diskusijas ar jums un komisiju ne tikai par to, kāda ir kodola nozars nākotne Eiropā, bet arī tāpēc, ka tas ir politisks jautājums. Jautājums, piemēram, par to, kas, ko var šai jomā darīt un ko var darīt, piemēram, atbruņošanās uh, eh, lietā, nu, piemēram, veco kodoliekārtu nojaukšanas jomā. Mums jau potenciāli varētu būt iespēja ne tikai finansēt jaunas uh, atomstācijas, bet gan arī jādomā par to, ka līdzekļi vajadzētu būt vajadzīgi veco uh, kodolstāciju nojaukšanai, kas, e, nu, piemēram, pēc darbības beigšanas stāv un vienkārši rada draudus iedzīvotājiem. Tāpēc drīzāk mēs varētu darboties šai jomā, nu, visdrīzāk nekā e, ceļot jaunas iekārtas, kas vairāk savukārt ir dalībvalstu kompetencē un ziņā. Jautājums par kapitāla pieaugumu, tā kā jūs to uzdevāt priekšsēdētāji. Nu, domāju, ka varam droši teikt, ka saskaņā ar aplēs, aplēšu metodēm, ko esam izmantojuši un izstrādājuši laika gaitā, varam apgalvot, ka 40% kreditēšanas palielinājums Eiropas Savienībā būtu ļoti liels. Nu, astoņi mēneši tikai pagājuši, nevaram izdarīt nekādus gala secinājumus, bet domāju, ka īstenošana notiek. Galu galā Var jau būt arī tādi projekti, kas nevar noslēgties līdz 21. decembrim vai 31. decembrim, kaut gan parasti, protams, tās ir bankā vis tās aizņemāk, aizņemtākās dienas, šīs decembra pēdējās dienas. Bet varbūt projekts var notikt janvāra pašā sākumā, līdz ar to tas nav tik viennozīmīgi. Jāskatās mazliet eh, arī uz 14. gada sākuma datiem, bet, nu, jebkurā gadījumā operatīvā plānošana pilnīgi noteikti notiek, dalībvalsts to padarījušas iespējumu ar savu lēmu par kapitāla palielināšanu. Ļoti interesants jautājums par projektu obligācijām. Un te gribu izteikt pāris piezīmes, ņemot vērā šo iespēju. Ja tiks uzsāta projektu obligācija iniciatīva, tad, nu, tas būs jādara ar milzīgiem centiemiem un entuziasmiem. Mēs uzskatām, ka tas ir jauns instruments, uh, jauns rīks šai kopējā bankas instrumentu klāstā. Projektiem savukārt ir jāiztur konkurence ar citiem finanšu instrumentiem un programmam, tātad jau tā, tā ir konkurences situācija, un turklāt tā būs jauna pieredze, un tāpēc komisija un dalībvalsts, kā arī mūsu banka, velta lielu uzmanību, lai šo iniciatīvu pārbaudītu. Nu, tika parakstīts pirmais lielais darījums pirms pāris mēnešiem. Tas bija, lūk, muitas projekts Spānijā. Lielisks, eh, lieliski panākumu tirgu. Šobrīd esam secinājuši, eh, esam nu pat noslēguši enerģijas eh, projektu offshore pie Lielbritānijas krastiem. Tas būs tāds varbūt nedaudz mazāks Eh, salīdzinot ar Spānijas projektu, bet izskatās, ka arī tas varētu būt panākums tirgu. Un nākamais lielais darījums, nu, nu pat izies no pildot, no izmēģinājuma fāzes, eh, pāries uz nākamo posmu. Nu, var tikai teikt, ka kritēriji projektu obligācijā projektiem ir mainījušies. Gāzes uzkrāšanas projekts Skotmiljāno Itālijā. Te vēl nav pieņemts lēmums Ehm, nu, vēl tiks varbūt pieņemts saskaņā ar vecajiem kritērijiem. Nu, izskatās, ka tas varētu atbilstīgs, eh, tehnoloģiski un finansiāli tas šķiet ļoti pamatots. Tas varētu būt šis nākamais lielais projekts. Tātad tur vēl nebūs tik redzami šie panākumi projektu obligācija iniciatīvas ietvaros, būs daudz ilgāks laiks vajadzīgs, lai šo iniciatīvu izvērstu tālāk atbilstīgi jaunajiem kritērijiem. Nu, to pieminu tikai tāpēc, ka ar lielu prieku un apmierinātību klausījos mm, komisijas priekšsādātāja piezīmes, kad viņš runāja ar parlamentu pirms pāris nedēļām, uzsvēr to, cik ļoti svarīgi ir projekta obligācija iniciatīva tiešām ceru, ka arī citi partneri ieklausīsies viņā un dos mums iespēju turpināt Kotmiljāno projektu. Būtu tiešām žēl, ja nāktos no tā atteikties, bet tas šķiet varētu būt visai um, tāds pozitīvs projekts šajā ziņā. Nu, par Sīriju vēl. Katrā ziņā došu būt pārskaitļus, lai jums būtu uh, kāds priekšstats, kur patreiz atrodamies. Tātad, uh, patreiz uh, Eh, procentis eh, attiecībā uz izdotajiem kredītiem sastāda 110 eh, miljonus, bet mēs esam izsnieguši kredītus pret garantiju desmit atsevišķos tenderos. Jāsaka, ka šī ir viena no tādām pirmajām reizēm, kad tiek pieprasīta garantija papildus, jo uh, Eh, es domāju, ka mēs, mums izdosies ļoti veiksmīgi paveikt šos eh, projektus arī eh, šeit, tāpat kā tas bija mm, Dienvidslāvijā un Argentīnā. Labi, paldies, priekšsēdētāji, paldies. Bija ļoti interesanti. Atgādinu, kāds mums ir tas darba grafiks. Vairāki trialogi. 16. oktobris, 6. novembris un 26. novembris, 4. decembris, es, eventuāli 16. arī 18. un eventuāli 24. decembris vakarā. Tad, nu, pēc šīs viedokļa apmaiņas Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 1. oktobris 12 un balsosim budžeta komitejā 17. oktobrī. Lielas jums paldies. Lielas paldies priekšsēdētāji. Tātad uh, divas minūtes pauzīt un tad sāksim ar balsošanu. Jā. La séance est reprise. Turpinām sēdi, dāmas un kungi, vicepriekšsēži. Var ieņemt savu vietu šeit, tribīnē. Nu, ko sāksim ar Alvāro ziņojumu. Visiem ir balsošanas sārāksts, visiem, izņemot Annai Jensenai, ir balsošanas kārtas. Aleksandrs, vai vēlties uh, kādu skaidrojumu sniegt, lūdzu? Merci beaucoup. Sorry, just... Paldies. 30 sekundes tagad un 30 sekundes pēc balsojuma jādrīkst, jo patreiz es tikai gribēju pateikties uh, manam kolēģim Janam Molderam par to, ka kamēr es nebiju klāt eh, pēdējos mēnešus, eh, viņš paveica darbu manā vietā, un es gribētu pateikties tiem kolēģiem, kur konstruktīvi palīdzēja, kā arī sekretariātam pateikties un darbiniekiem, manam birojām. Un tagad 30 sekundes ir pagājušas, tā kā vēl 30 sekundes pēc balsošanas. Paldies, priekšsēdētāji! Très bien. Bien. Ļoti labi. Nu ko? Tagad balsojums um, saraks 28. grozījums. Referents pret kurš par? Pret. Atturs noraidīts. Tagad mēs varam pāriet pie 29. trautmanas. Referents ir par. Kurš par? Kurš pret? 22 atturas pieņemts. Tad 31. atkrīt, 32 atkrīt, 33. Referents par kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 34.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 Kredītkarti ielikāt, goja kredītkarti ielikāt, nedarbojas šī kredītkarte. Neatsacīties, kā gribēju samaksāt viesnīcā kādu dienu ar savu sociālās drošības kartu, ar viņu nezinu, kādēļ nepieņēma. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 10 pār 22 eh, pret, 11 pār 22 pret, eh, viens neaturas, tātad norēdīts. 35. Referents ir par, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 36. Referents ir pret. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. 37. Referents pret. Kurš par? Trīspadsmit. Kurš pret? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Abstention. Atturas norādīts. Tālāk mutiskais grozījums. Jums ir teksts priekšā jūsu balsošanas sarakstā, kurš par? Pret. 2, 3 contre. Abstention. Atturas pieņemts. 39. Atsaukts. 40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 atturas. Viņš ir noraidīts. Tālāk. Pirmais grozījums. Monikas. Referents ir pret, kurš par? Qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui est contre Prête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah Ah, un fenček. Nu, pārbaudīsim elektroniski. Nav gana nu skaidrs. Tātad, pirmais grozījums. Holmejers grozījums. Referents pret. Votez, votez, votez, votez, votez. Il y en a trois qui dorment. Trīs guļ. Il y en a deux qui dorment. Divi guļ. Tant pis, le vote est clos. Nu, pašvainīgi. Beidzam balsot. 17 pār 15 pret plus viens pret. Nu, pieņemts ar vienu balstu atšķirību. Tā kā tālāk apsvērumu punkti. Pirmais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tad, nu, tagad. Kad... Tātad tās 22, 3, 5, 9, 10, 6. Tagad Holmējers par pret. Atturas. Tātad pieņemts. Septītais Referents pret, kurš par? Kiekon. Pret. Atturas. Norēdīts. Astotais grozījums. Referents par, kurš par? Kiekon. Kurš pret? Nu, pārbaudīsim elektroniski. Votez, votez, votez. Sākam balsot. Il y en a toujours deux qui dorment. Divi joprojām guļ. Beidzam balsot. 17 plus Anna Jensen, tad 18 pār 15 pret pieņemts. Tālāk, devītais. Nē, nē, tas atkrīt, jā, tas atkrīt. Desmitais arī atkrīt. Tādā gadījumā 11. referents pret, kurš par? In... 5, 6, 7, 8, qui est contre? Kurš pret? Atturas. Tāpat tas pats vairākums, tas ir noraidīts. Tad ir 12 Holmejers referenci pret, kurš ir par 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, qui est... Oui, mais c'est moi, je me compte. <laughs> qui est contre Couche prête. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, il faut, je, je vérifie. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Izskatās ļoti vienādi. Tātad 12. grozījums. Sākam balsot. Vēr, José. Mm -hmm. Voilà, le vote est ouvert. Nu, tad balsojam. Viens pazudis. Il y en a deux qui dorment toujours. Divi joprojām guļ. Beidzam balsot. 15 pār, 16 plus 1 pret, 17 pret. Jūs pār? 16 pār, 17 pret. Noraidīts. Neviens neaturas. Labi, tas bija 12 Monikas, tagad tas ir noraidīts. Ir jābalso par Trautmanas 13. grozījumu referenci pret to. Kurš par? Kurš pret? Atturs noraidīts. Nu, ko 14. tagad? Referents par, kurš par? Paldies, kurš pret?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 Otrais kompromiss referenta. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pārbaudām elektroniski. Atvainojiet, nu. Bet, nu, kas jādara, jādara. C'est assez serré. Voilà. Vai? 31 nobalsojas, 2 joprojām nebalso. Mm, divi te atceļas. Beidzam balsot. 18 pār, 13 eh, pret pieņemts. Tad tas nosēdz 15, 16 un 17. 18. tagad. Referents par kurš par? Tāpat tas pats vairākums, kurš pret. 7, 8, 9, 10, 11. Bon, je vérifie. Pārbaudīsim elektroniski. Izteikt, ka tas tāds, bet nu pārbaudīsim. Voilà. Ah! Quelqu'un s'est réveillé. Oh, kāds pamodāts. Beidzam balsot.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 Nu atkal pārbaudīsim. Voton, voton, voton, voton. Ah, il y a quatre personnes qui refusent de voter. Voilà. Ah. Četri atsakās balsot. Beidzam balsot. 17 pār 14 pret. Tātad tas pats vairākums, jā. Neliels vairākums. Tagad 21. Ar divām daļām grozījumā pirmā daļa. Nē, Vispirms balsosim par mutisko grozījumu. Tātad vispirms balsosim par tekstu ar mutisko grozījumu. Ja tas tiek noraidīts, tad eh, teksts bez grozījuma. Labi? Teksts ar mutisko grozījumu referentam nepatīk. Kurš par? Pret. Nu, kāds grib pārbaudīt, nu labi, bet, nu, nē, man liekas, viss skaidrs. Nu, raidīt šī daļa, tālāk teksts bez mutiskā grozījuma, referents ir laimīgs, kurš ir par. Kurš ir pret? Jā, tās pašas rokas, viss skaidrs pieņemts. Tagad mēs pārējām pie 22. grozījuma, referents ir par, kurš par kurš pret. Tās pats vairākums, acīm redzot, pieņemts. Trešais kompromiss. Piedāvāto referents, kurš par, kurš pret. Atturas pieņemts. Tas nosaka 23 un 38. 24. Referents par. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Nu, tie paši. Pieņemts. 25. Droši vien tas pats. Varbūt mēs varam balsot par 25, 26 vienlaicīgi. Blo blociņā. Kurš par? Kurš pret? Lielās izmaiņas ir pārbaudīsim eh, elektroniski. 25 un 26. Sākam balsot. Votē, votē, votē, Sofgaran. Votē, votē, votē, votē. Votē. Le vote est clos. Beidzam. 17 pār, 15 pret. À. Nu, nemaz nebija viss tik skaidrs. Tagad 27. Monika vēlas dalītu balsojumu. Vispirms balsosim par tekstu bez vārdiem near the co-legislator. Referents par. Kurš par? Monika, te šaubās? Referents uh, piekrīt visam, ko piedāvā Monika. Monika tagad sapratīs tūlīt, kāpēc viņa to prasīja. Ā, nu viņa ir par. Labi. Kurš vēl par? Kurš pret? Neviens atturas. Labi. Teksts tiek pieņemts. Near the colleges later. Nē, bez šiem vārdiem. Tagad balsojam par to, lai mēs iekļautu near the colleges later. Kurš ir par referentam patīk? Monika pret, bet kurš par? Ne, pret. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim elektroniski. Yeah. George is in favor under my control. <laughs> ok, donc tout, tout, le monde a voté, tout le monde a voté, tout le monde. Visi nobalso, visi pēkšņi pamodās, visi pamodās. 16 pār, 16 pret. 17 pār, 17 pret. Nu, redzīts. Jā, otrā daļā. Tad, tad nebūs šie vārdi, near the co-legislator. Es nezinu, <laughs> kāda tam ir starpība, bet, nu, Labi, gala balsojums tagad. Un, protams, elektroniski. Tad man šeit ir jāsaka lēnu referendam, kurš te ir tāds. Monika. Labi. Votez, votez, votez. C'est curieux. Allez, votez encore. Voilà, tout le monde a voté. Visi nav balsojuši divi anulējas, 17 pār, 14 pret, tātad 18 pār, 15 pret. Pieņemts. Apsveicam Alvaro kungu. Nu, tad, viņš grib arī tagad izteikties, lūdzu. Thank you very much. Lies paldies. Tā kā es jau sākumā teicu, ka es pēc balsošanas eh, izteikšos 30 sekundes, es eh, gribētu pateikties eh, cilvēkiem par pausto uzticību, par tiem, kuri balsoja par ar zināmām šaubām, bet es gribētu lūgt, vai nebūtu iespējams lūgt ģenerāla sekretariātām publicēt 2. septembra pētījumu, kur ir iekļauti daži no skaitļiem, ko mēs pieminējām. Tas varētu būt interesanti ne tikai budžeta komiteja, bet arī citiem, jo es iespējams, ka varbūt pārējie deputāti arī gribētu paust kādu viedokli par to. Tā kā es gribētu lūgt ģenerālsekretāru paskatīties, vai nav iespējams šo pētījumu publiskot. Paldies! Paldies referentam, es nodošu šo. šo Um, lūgumu, un es nedomāju, ka tā varētu būt problēma. Ja jā, tad uh, mēs uh, lūgsim Monikai, ja? Jā, es tikai gribēju pateikt, ka. Tautas partija balsoja pret atsevišķiem punktiem, jo mēs lūdzām referentu iekļaut visjaunākos skaitļus no minētā pētījuma, un tas tika noraidīts, jo pētījums vēl nav ticis publicēts. Mēs būtu gribējuši tiešām, lai ziņojumā tiktu iekļauti paši jaunākie skaitļi, nevis uh, publiskot šo ziņojumu ar novecojušiem datiem. Otrakārt, es gribēju pateikt, ka ir grūti realizēt pasākumus un atbalstīt pasākumus, kas mums daudz nepalīdz. Mēs zinām, ka uz šodien ļoti daudz dalību valsts ir vienkārši ignorējuši mūsu balsojumus un viņi nevēlas uh, apspriest šos jautājumus nekādi. Tādēļ tiešām ir ļoti grūti uh, mums īstenot veselu rindu pasākumus. Eiropas parlamentām nav uh, iespējams realizēt savus pilnvars šajā gadījumā. Principā mēs esam pret šo 25. pētījumu par uh, trim atrašanās vietām. Jāsaka, ka neviens no pētījumiem, daudzajiem pētījumiem nav labāks vai sliktāks uh, viens par otru, bet galu beigās tās būs dalībvalsts, kas pieņems lēmumu šai sakrā, nevis mēs. Paldies, paldies par šo skaidrojumu. Es nedomāju, ka mums vajadzētu uzsākt debatas par šo ziņojumu. Katrā ziņā mēs lūksim ģenerālsekretāru pārliecināties, lai visi attiecīgie skaitļi un rādītāji tiktu publicēti, lai eh, pirms balsojuma plenāra sesijā viss jaunākā informācija būtu visiem pieejama. Paldies par balsojumu, apsveic referentu, tālāk pārējiem pie nākamā ziņojuma, tas ir Lavijas kunga ziņojums par lauku attīstības fondu. Vai visiem ir balsošanas saraksts? Tātad mēs sākām ar A kompromisu. Un jums ir arī teksts jūsu balsošanas sarakstā. Kurš pār? Pret. Atturs. Pieņemts. Tālāk pārējām pie sastā George Lyon grozījuma. Kurš pār? Pret atturs nav pieņemts. Tālāk, lielais B kompromiss, kurš pār? Pret, atturs pieņemts. Tālāk septītais grozījums, kurš atkrīt astotais, kurš pār? Astotais, jā? Ja? Es skatos gan, ka tikai septītais. Jā. Nu tad uzskatīsim, ka tas ir ietverts. Labi. Nu, ja jūs domājat, ka ietverts, tad ietverts. Nu tad otrais referenta grozījums par. Pret. Sociālisti. Un go. Atturas. Pieņemts nu tad visi nākamie ir atsaukti. Lajona kungs visus ir atsaucis. Lieliski. Un pat referents dažus savus atsaucis. Nu tad gala balsojums elektroniski lūdzu. Tout le monde a voté. Visi nobalsojuši lieliski. 31 par, 32 pat par. Neviens nebija pret, neviens neturējās. Apsveicam mūsu referentu. Nu, tad šķiet vairs neviens cits punkts nav balsošanas kontekstā. Nē, viens tomēr ir pārvietojuma pieprasījums. Giovanni. Giovanni, vai tu mums varētu te kaut kā palīdzēt? Jā, viens pārvietojuma pieprasījums komisijai Nē, manos sarakstos tāda nav. Nē, tas ir attiecībā uz citām iedaļām. Kurš par aizstāt, kurš šeit var Dereka Vona vārdā izteikties? Edīte, jums vārds. Jā. Es pārstāvu Dereka viedokli. Šī pārnese ir 150 tūkstoši eiro un uh, Mums eh, nav nostāju, bet gribam aicināt jūs balsot par. Paldies! Jā. Nu, lieliski. Nu, kurš par šo pārvietojumu? Paldies, pret. Atturs. Labi. Esam apstiprinājuši šo pārvietojumu. Nu tad, tālāk. Varam ķerties atkal pie darba kārtības un dot vārdu jutai. Viņa izteiksies 11. un 12. punktu kontekstā, vai ne tā? Varbūt abas divas kopā? Ja, vielen Dank. Ähm, wenn ich dann aufgerufen werde. Paldies. Tātad par aģentūrām. Eiropas Dzelzceļa aģentūra. Eh, mēs apzināmies, ka komisija ir nākusi klajā ar ceturto dzelzceļa pakotni un likumdošanas eh, process ir uzsācies transporta komitejā. Šis process eh, ir it pilnā sparā. Dzelzceļa aģentūra ir daļa no likumdošanas procesa. Šīs aģentūras darbības nolikums mainīsies un komisija ir uzdevusi dzelzceļa aģentūrai jauns pienākums. Process vēl nav pabeidzies. Bet pats svarīgākais runātāja lūdz eh, zālē esošos ievērot klusumu, lai varētu noritēt normāli tālākā diskusija un darbs. Tātad, Mums komisijai ir jāpasaka, ka šī procesa noslēgumā mums ir vajadzīga jauna finanšu pozīcija, jo likumdošanas uh, procesa laikā varbūt parādīsies tāda pozīcija, uh, kas paredzēs dzelzceļa aģentūrai papildus uzdevumus. Tā būs nepieciešama atbilstošie resursi šo papildus uzdevumu veikšanai, un tādēļ komisijai vajadzētu vēlreiz visu pārskatīt, lai mēs būtu droši, ka finansējums ir pietiekams. Vēl viens jautājums, ko mēs skatījām jau iepriekš, runājot par citām aģentūrām, ir jautājums par štatu sarakstu. Mēs piekrītām, ka visas aģentūras, ieskaitot arī tās, kam noteikti jauni uzdevumi un pienākumi, ir jās, tām ir jāsamazina personāla izmaksas pār 1%, bet šeit būtu jāņem uh, vērā arī papildus noteiktie uzdevumi, uh, lai šis viens procents nebūtu kā papildus vēl. Es domāju, ka mums ir jāuzsver vēlreiz, ka mēs neļausim šo 1% samazinājumu, par ko mēs kaut galā visi esam jau vienojušies. Mēs ne, neļausim, lai šis 1% papildu samazinājums sistu pa personālu, jo te iet runa par aģentūrām, kas ir pelnošas, kas sniedz pakāpojums uzņēmumiem un saņem maksu par šiem pakāpojumiem. Un šie uzņēmumi ir nobežījušies, ka komisija eh, samazinās štata izdevumus, kā rezultātā tiks palielināta maksa par pakalpojumiem. Šeit es ne, nerunāju tikai par vienu aģentūru, bet eh, Par visām. Pagājušā nedēļā es tikos ar um, dzelzceļa aģentūras pārstāvjiem un man teica, ka. kas attiecās uz uh, aviācijas sektoru, tas noteikti viss šis samazinājums skārs nozari, ja ko, uh, ķelnē atrodošās aģentūra nespēs reaģēt uz nozars vajadzībām. Un ja būs tā, ka mēs beigās viss mūsu darbs, kas ir ielikts, lai attīstītu šo nozaru, šo aģentūru, tiks apdraudēts tikai Mm, šādu vienu samazinājumu dēļ, tad es domāju, ka mūsu darbs būs vienkārši vējā. Tieši tādēļ es domāju, ka mm, Mums ir jādomā arī par mm, līdzīgu pieeju citu aģentūru gadījumā, ne tikai aviācijas aģentūras gadījumā, bet arī, piemēram, dzelzceļa aģentūras gadījumā. Tādēļ esmu iesniegus grozījumu. Mēs piekrītam, ka ir jābūt uh, valdei, direktoru valdei, protams, kas uh, atbild par aģentūras darbību, un apvienotajā darba grupā mēs vienojāmies, ka direktoru valdei ir jābūt pārstāvotām visām dalību valstīm. Dzelzceļa aģentūrā tā tas ir. Bet eh, tas, ka tiek piedāvāts divu komisijas pārstāvu vietā valdē iekļaut četrus, es domāju, tas ir pārmērīgi. Uh, Mums ir jādomā par aģentūru darba efektivitāti, un ja mēs pieprasam budžeta samazinājumu aģentūrām, tad mēs nedrīkstām viegliprātīgi palielināt valdes locekļu skaitu. Uh, jo aģentūrām ir jāmaksā, jāsadz visi izdevumi, kas saistīti ar uh, valdes uh, locekļu um, pārvietošanos, piemēram, lai viņi ierastos uz valdes sēdēm, uh, aģentūrā ir jāsadz viņu ceļu izdevumu, viņu uzturēšanās izdevumu un tā tālāk. Tālāk pāriesim pie Berek aģentūras. Eiropas elektronisko komunikāciju regulātoru iestādi. Šeit situācija ir vēl sarežģītāka. Šeit eh, ir tikai pašinstīvas ziņojumi, likumdošanas projektu nav. Mēs eh, patreiz vērtējam Bereka darbību, un mums ir jāņem vērā arī tas, kā Bereka tika veidots, jo Visas dalību valstis bija ar kājām un rokām pret to. Es ļoti intensīvi arī piedalījos debatēs, un dalību valstis bija pret to, ka uh, nacionālās regulātoru kompetences tiktu nodotas eh, Berek pārziņā, kā rezultātā Berek tika izveidot vienkārši kā nacionālo regulātoru sistēmu administrējoša iestāde. Un tas nozīmē, ka šī aģentūra ir ļoti neliela. Tajā strādā tikai 16 darbinieki un 3,5 miljonu eiro budžetu. Tajā pat laikā šai iestādēji ir jāizpild visas tās prasības, kas attiecas uz neatkarīgu aģentūru. Un tas ir ļoti grūti. Man šķiet, ka viss šis process ir izgāzies. Un um, iespējams, ka Berek vajadzētu likvidēt un reintegrēt šo funkciju komisijas struktūrā, un es domāju, ka komisija tādējādi varētu administrēt nacionālo regulātoru tīklu. Alternatīvs risinājums, kā komisija to ierosina, būtu sagatavot jaunu tiesisko bāzi, izveidojot jaunu aģentūru, kas aptvertu visas dalību valstis, visas 28 dalību valstis, un uh, strādātu ar eh, šiem dalībvalstu elektronisko komunikāciju tīkliem. Bet mums ir jāizvairās no tā, ka beigās šī aģentūra funkcionētu vienkārši kā liels sekretariāts. Jāsaka, ka mans viedoklis ir līdzīgs, kas tas bija komitejā. Paldies referentei. Dominiks Rikī, lūdzu. Paldies priekšādātāji. Pirmām kārtām par dzelzceļu aģentūru runājot, tas ir jautājums, kas man tūpies sirds. Pirmām kārtām gribu teikt paldies Jūtai par ziņojumu. Es domāju, ka viņa tiešām nu, pareizi tur atpoguļo problēmas. Es gribēju vienkārši atgādināt divus elementus tiem, kas varbūt to nezina. Uh, Ceturtā dzelzceļa pakotnē pirmā lasījumā tika efektīvi arī pieņemta no parlamentu puses otrā. Um, savukārt, nu, arī jau pavisam drīz tiks pieņemta, kas attiecas uz šīm pakotnēm, tad to pašreizējā izpratnē ir tādi būtiski elementi, kā piemēram burtiska dzelzceļa aģentūras revolūcija, izmaiņas. Nu, pat nu, līdz ar to, nu, šķiet, ka ir kaut kāda vienošanās taču starp padomu un parlamentu. Un te būs arī citas eh, atbildības, cita uh, darbība. Šorīt ir 53 cilvēki eh, pieņemti tur darbā. Šobrīd tā ir tāda konsultatīva aģentūra, kur tiek veikt pētījumi tā tālāk, bet šobrīd tiek ierosināts jaunas atbildības jomas. Līdz ar to nodar, viņiem, piemēram, nodarboties ar visiem zāceļu operatoru certificēšanas jautājumiem, uh, arī attiecībā uz rītošo sastāvu un kontroli. Viņiem būs funkcijas, viņi vēlas, lai aģentūra tāpat kontrolē visas nacionālās aģentūras, tātad tā kļūst par kontrolas aģentūru un nevis vairs pētniecības centru. Un, protams, tad vēl nāk līdz visādas citas ambīcijas šai jomā. Nu, lai šīs jau, šos jaunos uzdevumus, par ko it kā visas puses ir vienojušās, varētu tikt izpildīts, komisija prasa pārvietot darbiniekus, tā kā Jut arī teica, un ir 27 jaunā mati vajadzīgi turklāt. Transporta komiteja no nu ar lielām bažām klausījās šajos priekšlikumos. Eiropas komisija prasīja lūk, lai budžeta pielikumā, ka, kur lūk šīs aģentūras tiek finansētas un tā tālāk, viņi teica, ka lūk, tas ir neiespējami. Un jāatceros, ja, pareizi, tad, eh, nu, tur bija lūk dzelzceļa drošības jautājumu līnija un tam līdzīgi. Un tad, lūk, gribētu tāpēc vērst budžeta komitejas uzmanību uz šo situāciju, kas šobrīd ir ļoti bīstama tieši attiecībā uz dzelzceļa drošību. Te tiešām ir reāli, pavisam reāli problēma no budžeta puses raugoties. Esam nonākuši strupceļā, jo nu, ir tādi uzdevumi, kas piešķirta aģentūrai, ko tā vienkārši nevarēs izpildīt. Manuprāt, ja paskatāmies tā, nu, uzmanīgāk uz to visu, tad sastopamies ar ļoti lielām problēmām. Es turklāt domāju, ka ja šajā finanšu pilkumā izmaiņas nebūs, tad tādā gadījumā mums vajadzēs vēlreiz šīs aģentūras kompetences pārstrādāt un apstādināt saturtot dzelzceļu pakotni. Uh, Tur jau tālāk bija runa par savietojamību un, un vēl citām lietām. Très bien. Lieliski. Liels paldies referentam, kas norādīja uz to, ka viss šīs lietas ļoti svārīgas. Okay, tad, tad principiāls budžeta problēmas. Nu, ko? Par šiem diviem dosjē. Um, kādi termiņi ir. Nu, tā, Tātad budžeta komiteja tas pats, tie paši termiņi, 7. oktobris, 17. balsojam, 17. oktobris un attiecībā uz Berek. Ītre balsojums būs 4. 5. novembrī un dzelzceļa aģentūra transporta komitejā balsojums 26. novembrī. Par plenāru sēdu vēl nav skaidrības. Labi, lieliski. Pateicos. Tagad desmitais punkts. Lenkovičs kungs par Eiropas globalizācijas pielāgošanos fondu mobilizāciju uh, Valencijas komunē. Nu, lūdzu, kolēģi. Merci beaucoup, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Tā kā šodien nav pieejams tulkojums horvātu valodā, nu tad likšu priekšā jums visu šo priekšlikumu angļu valodā. Reports. Šis ir viens no tiem ziņojumiem, kas eh, runā par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu mobilizāciju. Un te iet runa par 630 eh, atlaistiem cilvēkiem, vairāk nekā simts uzņēmumiem, kas darbojas NAC 3 reģionā Valenciānas apgabalā kā rezultātā uzņēmumi ir cietuši no globalizācijas eh, sekām, tie ir uzņēmumi, kas ražo dažādas eh, būvmateriālus un eh, nav spējuši konkurēt globālajā tirgū. Šīs atlaišanas ir ļoti negatīvi ietekmējušas Valencijas reģionu. Jāsaka, ka tā ir puse no uh, kopējām izmaksām, uh, ko ciet šis uh, Spānijas reģions. Eiropas komisija ļoti operatīvi reaģēja pēc Spānijas varas iestāžu pieteikumu, kas tiek iesniegts aprīlī, un komisija ierosināja Mm, sagatavot Eiropas parlamentu un padomas lēmumu. Pirms pāris dienām, 16. septembrī, šis lēmums tika pieņemts un tagad eh, tika sagatavots un tagad tas gaida parlamentu apstiprinājumu. Tātad tas ir klasisks lēmuma teksts kas ir pazīstams šīs uh, komitejas locekļiem jau vairākus gadus kopš globalizācijas pielāgošanas fonds tika izveidots, mēs kā referents ierosim apstiprināt šo priekšlikumu tekstu, tādējādi uh, palīdzot um, bez darba palikušajiem uh, cilvēkiem Valencijas reģionā reintegrēties. Um, paldies! Un es uh, Gribu pateikties arī dienestiem, kas palīdzēja man sagatavot šo ziņojumu. Paldies! Merci, monsieur le... Liels paldies referenta kungam. Jautājumu komentāru nav. Atkārtīgi, ka grozījuma iesniegšanas termiņš par Plenkoviča kungu ziņojumu ir 1. oktobris. Un balsojums notiks 17. oktobrī gan mūsu komitejā, gan nodarbinātības lietu komitejā. Nu ko, Tagad mēs atgriežamies pie budžeta problēmām. Anna, Anna Jensen, jūs gribat mums tādu rezumē sniegt par četras koordinatoru sanāksmes, pavisam īsi, tas tikai daži kolēģi informācija, kas vēl ir šeit. Yes, thank you, Chairman. Paldies, priekšsādātāja. Mēs esam redzējuši, ka ir iesniegts vairāk nekā tūkstots grozījumu no komitejām, grupām, atsevišķiem deputātiem, un notiek arī sarunas starp politiskajām grupām, un mēs patreiz eh, tuvojamies tam, lai panāktu vienošanos pār maksājumu daļu. Man šķiet, ka tāda vispārīgā nostāja būs tāda, ka eh, vairākums piekrīt eh, tam, lai nepārsniegtu noteikto um, maksājumu apjomu, vienojoties ar komisiju un padomi. Bet jāsaka, joprojām vēl ir atvērts jautājums par to, bet mēs nevaram atrisināt tās vajadzības ar tiem līdzekļiem, kas ir mūsu rīcībā. Uh, un komisija saka, ka viņi varēs to izdarīt, un eh, vienlaicīgi viņi, protams, piekrita arī, ka veidojas tāda milzīga sniega bumba, ko mēs tumjam sev pa priekšu, bet kas attiecās uz eh, saistību maksājumiem, tad eh, šeit mums ir vēstule no komisijas ar piedāvātiem grozījumiem, un tur ir atspūkļot vienošanos, ko panācām par daudzgadu finanšu schēmu tas ir, ka mums būtu nepieciešams vairāk asignēt līdzekļus pētniecībai, izglītībai un inovācijām 2014. gadā, nekā bija sākotnēji paredzēts, un ka tas eh, tiks piešķirts ar frontloading metodi un eh, backloadings eh, tiks paredzēts tādu problēmu risināšanai kā enerģētika un citas lietas. Uh, Tur tās ir vairāk tehniskas lietas, bet man šķiet mums izdosies vienoties par kopējo pakotni un tiks panākt vienošanās arī starp politiskajām grupām par viens A sadaļu par izaugsmas politiku un komisijas e, sagatavotā vēstule par grozījumiem liecina par to, ka ir daudz lielāks manevrēšanas iespējas šajā jomā nekā struktūra fondu jomā un mums vajadzēs izmantot elastības instrumentu vai fondu, lai atrastu līdzekļus Kiprai. Un būs jāizmanto arī uh, fonds trūcīgajām personām. Mums nav nekādas problēmas ar grozījumiem, kas tiek sagatavoti lauksaimniecības politikai. Tas attiecās uz uh, skolas augļu programmu un uh, iekšliet tieslietu politiku ekonomikas un kultūra politikas jomas šķiet arī būs atrisinātas, būs vienošanās. Notiek zināmas diskusijas par ceturto sadaļu budžetā, jo tradicionāli šī sadaļa ir tā joma, kur ir ļoti tāds stingri noteiktas robežas, un kā parasti mēs redzam, ka trūks līdzekļu Palestīnai, uh, un uh, vēlmes starp politiskajām grupām atšķiras. Un man šķiet, ka mēs tomēr tuvojamies tam, lai elastības instruments tiktu izmantots ārpolitikai, lai mēs varētu apmierināt visas vēlmes. Kā es teicu, budžets ir ļoti ierobežots attiecībā uz administrāciju, bet daudz kas ir atkarīgs arī no mm, tiesas procesa iznākuma un no tiesas nolēmumiem. šķiet, ka padome zaudēs šo tiesas procesu jautājumā par algu indeksācijas regulējumu atbilstoši iepriekš panāktajai vienošanās. Un tas nozīmē, ka mums būs jāatrod nauda lai izpildītu šo tiesas lēmumu. Tas varētu radīt zināmas problēmas vairākās institūcijās, tā kā tā ir problēma, kas mūs sagaida vēl priekšā. Tālāk ir arī vēlme eh, pārvietot īpašos pārstāvis no ārpolitikas eh, sadaļas uz administratīvo sadaļu. Tas būtu tikai dabiski, bet tas palielinās spiedienu uz administratīvo izdevumu sadaļu. Uh, Un visbeidzot vēl viena joma, kas ļoti bieži rada bažas eh, daudziem deputātiem, ir tā saucamie uh, eh, pilotu projektu un sagatavošanas pasākumi, kur ir budžeta pozīcijas bez uh, tiesiskās bāzes, kur tiek izmēģinātas jaunas idejas. Un šeit mēs sagatavojam pakotni, kas attiecīgi atspoguļo plašu ideju loku, kas nāk no dažādām politiskajām grupām, dažādām komitejām ar um, attiecīgiem noteiktiem griestiem, kas, protams, uzliek zināms ierobežojums tam, ko mēs varam un ko nevaram. Bet man šķiet, ka ir iespējams atrast risinājumu ņemot vērā to, ko komisija teica, kas būtu reāli. Un tīpaši tad, ja, piemēram, projekts tiek īstenots kādu citu programmu ietvaros. Es domāju, ka mēs lēnām gatavojamies balsojumam nākamnedēļ, un tad jau redzēsim. Mēs redzēsim, ka parlaments spēlē atbilstoši noteikumiem, par kuriem jau iepriekš vienojāmies, kas attiecās uz nākamo programmu periodu, lai arī vēl mēs neesam apstiprinājuši daudz gadu finanšu schēmu, par to mēs vēl neesam balsojuši, bet mēs tomēr pieturamies pie jaunajiem spēles noteikumiem, un jāsaka, mēs savās prasībās esam bijuši ļoti pieticīgi. Gribētu pateikties ēnu referentiem, kā arī darbiniekiem par labi paveikto darbu, un man šķiet, ka mēs esam ļoti to tam, lai atrastu kopīgus risinājumus. Tas nozīmē, ka es ceru, balsojums nebūs pārāk sarežģīts un pretrunīgs. Paldies, paldies Ānai! Tātad par um, gamties budžetu. Alors, en ce qui concerne le budget des autres institutions, kas attiecas uz citu iestāžu budžetiem, te Monika varbūt arī var virzīt pasākums uz priekšu, ir iespēja panākt vienprātību. Nu, kopā ar Džordžu Lājanu viņi te ir vienojušies uh, par eh, parlamenta biroju. Nu, varbūt jūs varat pāris frāzēs tad mums pastāstīt, kas ir ar parlamenta budžetu. Jā, var pastāstīt to pavisam ātri, esam panākuši vienošanos kopā ar prezidiju. Un lūk par to, ka arī personāla līnija 3,3 mil, par 3,3 miljoniem samazina, samazinām, un tad atsevišķas līnijas eh, līdz gada beigām, līdz ar to arī vēl pārvērtējam, nu, piemēram, te datortehnika un. Uh, vēl arī izmaiņas IT sistēmās, nu tā tad nonākam līdz var, vairāk kā 2 miljonu samazinājumam, nu tāds nepatīkamāks varbūt samazinājums ir tas, ka nākamgad arī delegācijām būs mazāki ceļojumi izdevumi par 1,3 miljoniem mazāki. Tātad e, kopā esam samazinājumu atraduši par 7 miljoniem Eiropas parlamentam. Mēs esam, e, lūk, uh, esam iekļāvušies noteiktajā rādītājā. Bet, nu, protams, ka vēl kaut kāda drošības pasākuma ir arī vēl vajadzīga tāda, ka zināmā mērā vēl pastāv šis risks par personāla izmaksu iespējumu pieaugumu, jo tas, protams, būs atkarīgs no Eiropas kopientiesas lēmuma, un te varētu rasties papildus izdevumu, un tāpēc mums vajadzīga šī nelielā rezervīta, lai vismaz daļēji jau budžetā kaut kas tāds jau būtu parādīties, lai nav tā, ka pēkšņi mums mēs paliekam pilnīgi tukšām rokām, tāpēc, ka, lūk, nāk šis lēmums, mums jāsāk izmaksāt šie līdzekļi. Tāpat arī esam vienojušies, ka, un par to Jensens kundzīs runāja, ka nebūtu pareizi izņemt visus drošības pasākumus šeit, ja mēs zinām, ka nāks decembrī lēmums. Un tad pēc tam, nu, šobrīd piekrist tiem padomus ierosinātajiem skaidriem, kas ir, kas būs vienkārši traģiski tajā brīdī, kad eh, lēmums parādīsies. Un tad pēc tam mums būs jāmēģina kaut kur šie līdzekļi atrast, bet tas taču vairs nebūs iespējams. Tāpēc uzskatu, ka pa, padomu izturās ļoti viegli prātīgi. Un vēl viens punkts, kur mēs esam atjaunojuši komisijas sākotnējo ideju. Un tur arī padomu ir veikusi samazinājumu, bet mēs atjaunojam komisijas e, skaitļus. Ārējās darbības dienas mums ir vēl viena joma, Tur ir drošības izdevumi un īpašo pārstāvu izdevumi ir jautājums, kas rada problēmas kopā ar AFET mēs pie šiem jautājumiem strādājam. Es nezinu, vai tur tas ir, vai to varēs atrasināt tagad vai tikai vēl pēc kāda laika, bet katrā ziņā detaļās te tagad vairs negribu iedziļināties. Bet domāju, ka mums vēl ar padomi būs jāpadiskutē, ojoj, oj, par daudzām lietām. Jā, nu, galvenā problēma būs tā, ka nebūs šīs papildus rezervas, un ja šis lēmums tiks pieņemts, tiesas lēmums mēs zaudēsim, tad 2014. gadījumā mums nebūs pietiekami daudz rezervas, lai šos līdzekļus sektu. Nu, bet katrā ziņā debes noteikti būs interesants. Paldies! Redz, ka jūs smejaties un smaidat, acīm redzot, tik, jums tik ļoti um, daudz prieka rada šis pasākums. Nekāda papildus piebildu. Ne? Nē, nē, nē, tomēr vēl gribējās izteikties. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Es lūdzu vārdu, lai izteiktu pavisam īsu komentu komentāru un vērtējumu par iepriekš notikušo sanāksmi. Viena lieta mani uztrauc un man šķiet neviens par to atklāti nerunā. Šajā komitejā nākamnedēļ mums būs jāpieņem lēmums nevis par uh, saistībām, bet par maksājumiem. Godīgi sakot, kā sociālistu grupas vadītāja, es nezinu par kā mēs balsosim, jo es nezinu, kāda ir situācija. Mums bija šī tikšanās ar komisiju, un mēs eh, guvām informāciju par dažām lietām, bet ne visām. Un arī komisijas pozīcija nav skaidra. Kā viņi samaksās šos rēķinus? Man nu, šķiet, mēs spēlējam pokeru. Un es domāju, ka mums ir vajadzīga pilnīgi jauna stratēģija. Ja mēs gribam nopietni būtu, tad mums ir jāzina, par ko mēs maks, eh, balsosim nākamnedēļ, kāds būs maksājuma apjoms. Vai tos rēķinus, ko mēs nesamaksājam šogad, vai tos var pārnest uz nākamo gadu, vai mēs varēsim nākamgad tos samaksāt? Neviens mums nedod šādu skaidru atbildi. Ko mēs darīsim? Vai mēs luksim uh, lai piešķir vairāk līdzekļu maksājumiem, vai arī mēs pieturēsimies pie komisijas skaitļiem, kas ir par miljārdu mazāki nekā mēs prasījām. Kādu pozīciju ieņemt? Kā mēs varam strādāt šādos apstākļos? Paldies! Merci, Eidē! Paldies! Nu, ko kāda kādināja kolēģe? Mums ļoti īsti termiņi. Nākamā koordinātora sanāksme notiks pirmdien, laikā no 16. līdz 18. jāatrod uh, telpa. Un tad būs balsojums par grozījumiem budžeta komitejā trešdien un ceturtdien. Tātad esam iecerējuši, organizējuši to abās uh, dienās. Līdz pirmdienai referentiem, ēnu referentiem, koordinatoriem ir jāvienojas par stratēģiju. Un lai viņi pēc iespējas vairāk progresētu gan pie šīs strateģiskās izvēles, gan arī darbā pie citiem elementiem, kas veido visu šo vienošanos. Tādējādi, lai sekretariāts varētu laicīgi sagatavoties balsojumam. Mēs nevarēsim izvairīties no šīm ļoti garajiem balsojumiem, pat ja ir bloka balsojumi un kompromisi, bet nu, jo ātrāk jūs vienosieties savā starpā, jo labāk visiem. Un tad šeit arī referentiem, referentiem jāspēlē pilnībā savu loma. Esmu jūs rīcībā, cik nu vajadzīgs. Bet, nu, referenti ir tātad uh, atbildīgie. Papildus tam, kas jau izskanēja, ko teica abi referenti, pateicoties arī kolēģis sacītajam, tad, tad informācija par 5, 6 un 7 punktiem darba kārtībā. Giovanni ir prom bet mēs ātri varam rezumēt problēmu par citiem budžeta grozījumiem 2013. gadam. Galvenais, tas, kurš ir saistīts ar daudzgad finanšu schēmu, ir, protams, šī DAP 2 otrā daļa, kas ir kļūst par uh, DAP 8, ir 3,9 uh, miljārdi. Kā teica e, kolēģe, Lietuvas būdžetā ministrs, kas tagad nodrošina prezidentūru, norādīja uz to, ka padome, protams, izpildīs juridiskās apņemšanās. Tādēļ pagājušajā nedēļā Viļņā Lietuvas prezidentūra uzņēma budžeta komitejas delegāciju un arī precīzāk jau norādīja, pozitīvāk izteicās par to, ka uh, nu, tā likās, ka tā var atrisināt problēmu tā, kā to vēlas parlaments. Nu, tā tad ir uh, apņemšanās pieņemt augstākā līmenī Lietuvas prezidentūras uh, personā. Tad, nu, tur vēl pievienosies uh, trīs papildus šie budžeta grozījumi, bet tie būs citi ietekme. Pirmais ir sestais budžeta grozījums, kas attiec uz ienākumu daļu. Par sesto komite var konstatēt, ka tradicionālie pašu resursi, proti muitas nodevas Eiropas Savienībā, samazināsies 13. gadā, salīdzinot ar prognozēm, kādas tika veikts pagājušajā gadā. Tādējādi Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka automātiski, matemātiski palielināsies šie citi resursi. Nacionālā kopienokuma resursa, lai varētu kompensēt tātad šo samazinājumu. budžets, kas tātad jāizpilda līdzsvarā, kā tas arī tika pieņemts. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka palielināsies par 2 miljārdiem 700 miljoniem nacionālā koprodukta um, nosaktais finansējums 2016. gadā. Tad jūs redzat, kādas ir politiskās sekas, kādas ir valdībā ministru budžetiem, jo viņiem būs jā. Uh, Eh, finansē 3,9 miljardi atbilstīgi daba 8 un 2,7 miljardi atbilstīgi eh, šiem eh, ienākumiem, kas nebūs pietiekami lieli no muitas nodevām. Padomē budžeta sarunas nu, nenotika, protams, ārkārtīgi lielā entuziasma gaisotnē, kā varbūt par to runā Monika Talmājer šodien. Tālāk mums ir budžeta grozījums numur septiņi. Par to jau runājam arī iepriekšējā sanāksmē. Tas nu ir tāds budžets, kura mērķis ir apmierināja trīs valstu prasības, lai kompensētu to, ka solījumi, kādus šīm valstīm deva Van Rompeja kungs 8. februāra naktī 2013. gadā, kad pārdomu vienojās par daudzgad finanšu schēmu, šie solījumi nevar tikt izpildīti, runa ir par čeku trim valstīm šī budžeta līnija, kas tiek pārredzēta, tā e, negaid, e, negaidīgi ietekmē arī šī britu atlaida, līdz ar to situācija tiek sarežģīta. Un līdz ar to šī budžeta grozījuma mērķis ir atrisināt šo lietu. Referenta nostāja ir tāda, ka tas ir pilnībā saistīts ar daudzgad finanšu schēmu, un ka par to būs jābalso, tad, kad balsosim par daudzgad finanšu schēmu. Ja varam balsot par šo DFS, tad balsosim arī par šo budžetu grozījumu. Ja nē, tad gaidīsim. Tālāk. Būs vismaz vēl devītais budžeta grozījums, kas attiecas uz solidaritātes fonda mobilizāciju lai varētu kompensēt kaitījumu, ko ras, rai, radījuši nu, plūdi Vācijā, Austrijā un varbūt arī kādā citā valstī. 400 miljonu eiro. Solidaritātes fonda, tas ir virs uh, griestiem, bet, nu, protams, tas neatvieglo sarunas ar padomi, jo tie ir uh, papildus 400 miljoni, kas būs jāatrod un kas papildināsies šiem 3,9 miljārdiem dabu 8, dabu 6. Lūk, tāda ir situācija. Par pārējo, par mūsu termiņiem koordinators sanāks nākam pirmdien, divas dienas, kad mēs balsosim par visiem grozījumiem Nu, ja mēs beigsim pusotrā dienā, jo labāk. Un mūsu galvenais mērķis eh, otrajā Strasbūras plenāra sēdē 23. datumā, trešdien. Tātad balsot par starp institucionālo nolīgumu un daudzgadsmīnēšu schēmu šis juridiskais balsojums par DSF, eh, DFS un plēnārsēdz balsojums par 14. gada budžetu, eventuāli par budžeta grozījumiem, kas tiks saistīti ar eh, šiem diviem dosjē. Un nu, neapšaubām arī eh, ļoti svarīgi ielikumi, tiesību akti kur tiek runāts par eh, DFS finansētajām politikām. Jūs atcerieties, ka DFS mūsu jūlija sākuma rezolūcijā mēs precizējām, kā mēs par to balsosim ar nosacījumu, ka tiek ievēro divu priekšnoteikumu. Vispirms tātad 3,9 miljārdi no budžeta grozījuma 8, no otrais priekšnoteikums, ka nebūtu lielas eh, sarežģījumi attiecībā uz tiesību aktiem, kuriem ir ļoti svarīga budžeta ietekme, proti KLP un kohezijas politika. Par KLP vakar, šorīt uzzinājām, ka trialogi ir noslēgti un ir panākt politiskā vienošanās. Acīm redzot, eh, lauku pusē šķēršļu nav. Par kohēzijas politiku joprojām ir vēl lielas politiskās problēmas. Tās nav atrisinātas jo īpaši runājot par makroekonomisko eh, jautājumu un arī par eh, šo veiktspējas rezervi. Nu, man personīgs iespējas ir tāds, ka š, nu, mēs te panāksim kompromisu. Protams, viedokļi šķīri, atšķiras, bet, nu, mēs jau esam tagad pieraduši pie tā. Bijuši gan daudz trialogi, lai varētu nu, daudz uh, uzminēt, kāds tad varētu būt eventuālais rezultāts. Mēs, protams, tuvākajās dienās arī uh, to visu pārbaudīsim, skatīsim, un tad pre, parlamenta prezidents izvēlēsies, vai viņš organizēs jaunu kontaktgrupu, vai arī viņa paredzētais uh, risinājums Eh, bloķēšanas gadījumā viņš organizēs trīs institūciju prezidentu tikšanos atbilstīgi 324 pantam. Un tad arī priekšsēžu konferencē tiks apstiprināts vai arī mainīts šo balsojumu datums, bet runa ir tātad par oktobru otro plenāru sesiju. Lūk, jautā nav, ļoti labi. Pēdējais punkts. par. Eh, tātad Monikas jautājums par ēku politiku. Eh, Paldies, priekšstādātāji. Mums ir viena nopietna problēma šeit. Eh, jāsaka, ar šo problēmu strādājam mēs divi cilvēki, bet jāsaka tā, ka vispirms mēs sākām ar aģentūras lietu. Jāsaka, ka šī aģentūra ir darbojusies izvairoties eh, no um, eh, piemērojumiem uh, tiesību aktiem, un tā vairāk nekā gadu ir īrējusi, ir, e, ir vairāk nekā gadu tā ir saņēmusi nopietnus e, draudu ēpasts un brīdinājums. Šī aģentūra īrē ļoti, ļoti dārgas telpas. Jāsaka, ka, diemžēl, tikai tagad mēs esam guvuši zinām skaidrību šajos jautājumos, un mēs sagatavosim atzinumu, un man ir jāsaka, ka es varētu jums citēt dažas lietas, eh, kas liks jums matiem sacelties stāvus. Viņi sāka īrēt pastāviem un darīja to pakāpeniski, līdz ar to arī stāvi tika sadalīti atsevišķi, un līdz ar to viņiem izdevās iekļauties noteiktajos griestos attiecīgajam periodam. Jāsaka, ka ir grūti saprast to schēmošanu, bet jautājums, ja aģentūrai vienreiz tas izdevās, tas nozīmē, ka mēs neesam realizējuši savu kontroli pietiekami efektīvi. Ja mēs varam pieļaut, ka cilvēki sadala, piemēram, stāv trijās daļās, vienu daļu tie īrē, un ja tie īrē, teiksim, arī pārējās divas daļas, tad viņi maksā uh, vēl nākamajam konsultantam, kas sagatavo īres līgumu, uh, papildus 100 tūkstošus, vēl 100 tūkstoši nākamajam konsultantam, kurš sagatavo īres līgumu par trešo koridoru daļu. Nu, tādējādi tie līdzekļi tiek izšķiesti. Pirmais nomas līgums eh, tika parakstīts 1. februārī, pēc tam februāra vidu ir otrs līras līgums, un trešais līras līgums ir martā, un ceturtais ir augustā. Mēs patiesībā pat nezinām īsti datumu, kurā tas augustā notika. Kaut arī mums atnāca mēs nosūtījām paziņojumu par to, bet uh, Jāsaka, ka šī aģentūra ir spējusi ļoti veiksmīgi izvairīties uh, no uh, atbildības, ja tā varētu teikt, pagaidām vismaz. Atbilstoši nacionālajiem ekspertiem, jāsaka, ka telpas nav tikušas izmantotas. Iznāk tā, ka Eiropols izgriez tā kā laukā no īras kvadrātiem uh, tās telpas, ko izmantoja nacionāli eksperti. Jāsaka, mums ir uzdodami tiešām tādi strikti, smagi jautājumi. Nu, katrā ziņā mēs esam sūtījuši ēpastus e aģentūrai, viņi nav atbildējuši uz tiem. Es runāju ar Petru Seltsmanu. Viņa bija tiešām saniknota par šādiem ēpastiem, un tad eh, decembrī tika nosūtīts vēl viens ēpasts, un februārī, Un, un katrā ziņā nekas nav noticis. Viņi joprojām turpina īrēt šīs eh, ēkas, un tā ir visdārgākā ēka, kurš, kas vispār Eiropas Savienībā ir tikusi īrēta. Un šī nomas maksa par kvadrātmetru, ja saskaitām visu kopā, sasniedz 800 līdz 900 eiro par kvadrātmetru īres maksa ko iespējams, piemēram, Briselē noīrēt šāds tāps par 200-250 eiro. Francijai pavisam lēti 80 eiro. Es neesmu redzējis neko šim gadījumam līdzīgi iepriekš, un es domāju, ka tiks uzdoti daudzi ļoti nepatīkami un nērti jautājumi. Jāsaka, es esmu tiešām sarūktināta, ka kaut kas tāds ir varējis notikt. Šie cilvēki joprojām uh, saka, ka nav tikuši laicīgi brīdināti. Un es esmu pateicīga maniem kolēģiem un asistentiem, kas palīdzēja mums eh, strukturēt šo atzinumu, izmantojot eh, maldinošu informāciju, kas ko mums sniedz aģentūra. Es domāju, ka tas būs sarežģīts gadījums. Bet tā ir Eiropas Banku uzraudzības aģentūra, ja jūs tas interesē. Jā, tur strādā tie paši banķieri, kuri gadu gadiem jau ir aizmiglojuši mums acis un spēlējuši eh, šīs spēlītes ar mums. Paldies! Es gribētu pateikties referentei par uh, situācijas aprakstu, saka Brzabohatas kundze. Diemžēl mēs esam tikuši informēti par vēlu, un tagad mēs varam eh, reaģēt tikai jau uz notikušo, kas ir nepieļaujami. Es domāju, ka mēs netīkstam pieļaut, ka pret mums šādi izturs. Man ir bail arī par nākotni, jo mums tika teikts, ka uh, Šī aģentūra ir eh, mēģinājusi uzsākt konkursu procedūru nomas līgumiem. Es gribētu dzirdēt, par nākotnes eh, notikumu attīstību, jo 15. 2015. gadā viņiem ir jāpāriet uz citām telpām, un mēs nezinām, piemēram, vai Viņiem būs jāmaksā kādi sodi par īres līguma laušanu, bet es pieļauju, ka īres līgumā ir kādi ļoti tādi slideni noteikumi, ka gada beig gala beigās mums būs vēl jāsamaksā liela nauda par to, ka šī aģentūra aizies no minētajām telpām. Es domāju, ka mums ir jāveic visi priekšpasākumi, lai to nepieļautu un uh, mums ir jāpanāk, lai šī aģentūra rīkotos atbilstoši noteiktajai kārtībai. Un tā gal galā ir Eiropas Investīcija bankas aģentūra, un Eiropas Investīcija bankai būtu jāuzņemas aģentūra par Eiropas uh, banku uzraudzības aģentūras darbu Londonā. Paldies, saka Haugas kundze. Bet Jāsaka, šī procedūra ir tiešām pārsteidzoši maigi izsakoties. Jā, Londonā, protams, telpu noma var būt dārga, bet es saprotu pēc jūsu ierosinātā, mums ir jāsaņem, jāsagatavo atzinums un jāizdara secinājumi un jāņem uh, vērā tas uh, veidojot budžetu un arī ir jāizdara attiecīgais spiediens uz šo aģentūru. Jā, ļoti bieži cilvēki domā, ah, nu jā, nu te ir kāds referents, kaut ko raksta, un mēs paši visu zinām labāk, un ko tad tie referenti tāpat neko nesaprot. Jāsaka, ka viņi nesaprot, ka aiz katru katra referenta stāv Eiropas parlaments vai vismaz Eiropas parlamenta budžeta komiteja. Tas tiešām ir neaptverami, kā kaut kas tāds ir varējis notikt. Es domāju, ka man bija taisnība. Ka, jā, šeit ir cilvēki no Eiropas investīcija bankas, varbūt viņi uh, var kaut ko pateikt vai paskaidrot. Kurš pārstāv Eiropas investīciju banku šeit? Vai ir kāds klāt? Jā, lūdzu. Lūdzu, došu jums iespēju aizstāvēt savu lietu. Kā jūs sauc, lūdzu? Dear Mrs. Chair, uh, my name is Adam Farkas. I'm the executive director of the EB. Paldies. Jā, esmu EBA uh, izgaldirektors. Man ir ļoti liels prieks būt šeit. Un vēlos arī minēt dažus faktus par šīm bažām, kādas, jo, kādas minēja Omieras kundze un referenti vēlreiz. Tātad kāds šeit ir konteksts? Kā es labi zinu, tad EBA ir izveidots sākot ar 11. Uh, gada 1. janvāru. Eiropas Banka iestāde. Un aģentūras re, dibināšanas regula ir pieņemta visam nesen. E, nu, aģentūra legāli pārņems arī trešā līmeņa komitejas līgums, kas līdz šim arī strādā Londonā. Izvēlē, izvēloties aģentūras uh, pārvaldīju, šis process nedaudz ielga, tātad šis e, top managements uh, tika izveidots 2011. gada laikā. Uh, jau, kad aģentūra sāk strādāt. Es pats sāku strādāt 11. Uh, gada aprīļa vidū. Aģentūra uzsākot savu darbu mantoja īres līgumu. Tad bija šie īres līgumi jau noslēgti Londonā, tajā ēkā, kurā strādājam šodien esošie līgumi, kādus es mantoju arī personīgi, bija viens uh, stāvs plus viena trešdaļa no vi vēl viena stāva. Tad viena trešdaļa no stāva. Visi šie līgumi bija noslēgti līdz 14. gada beigām. Ja es minēšu visu, šie īres līgumi tika pārakstīti uh, līdz 14. Eh, gada beigām. Un nav paredzētas sankcijas gadījumā, ja mēs eh, izbeidzam šos īres līgumus 14. gadā, tie netiek atjaunināti vai pagarināti. Man arī jāmin tās, ka bija arī laušanas klauzula šajā uh, šajos līgumos, un mēs to arī pielietojām pagājušajā vasarā. Sākot aģentūras darbu, Mēs eh, piemērojam finanšu regulas noteikums, mēs organizējam atklātu konkursu, lai varētu izvēlēties arī um, šo konsultantu un atrisināt aģentūras uh, nekustamā īpašuma jautājums. Jo aģentūrā tika paredzēts ievērojami palielināt personāla skaitu. Kad es pievienojos aģentūrai, tur strādāja mazākā 30 cilvēki. Uh, Tagad ir eh, mē, vairāk nekā simts cilvēki, un uh, mums ir arī vēl konsultanti, pagaidu darbinieki, daudz nacionāli eksperti, kas arī uh, darbojas aģentūrā. Mēs organizējām arī, organizējām arī sanāksmes. Pagājušajā gadā bija nacionāli eksperti 250 sanāksmes, kur piedalījās 500 cilvēki mūsu telpās gadu laikā. 5000. Un tad situācija tāda, ka aģentūra darb, darbības sākumā mēs uh, pārņemam šos īres līgumus ļoti dārgajā Londonas pilsētā, un, protams, mums ir jāatrisina šīs problēmas. Mēs izvēlējāmies nekustamā īpašuma konsultantu, mēs raudzījāmies, kāda varētu būt risinājuma, lai varētu um, parakstīt ilgtermiņa īres līgumu, lai varētu pamest šo konkrēto ēku un es būšu ļoti atvērts un godīgs, kas notika. Kamēr mēs tātad atlasījām šo specifiskos priekšlikumus, mēs arī kad sazināmies Holmējers kundze, tad, tad uh, beidzās tas termiņš, kad mēs varējām piemērot līguma laušanas klauzulu. Jo mēs vienkārši sākām darboties ļoti novēloti. Un kādēļ? Tādēļ, ka mēs vienkārši vedām sarunas par labākiem nosacījumiem, lai ģidur varētu pamest šo konkrēto ēku. Kad tas notika, un mums tātad neizdevās panākt panākums saruna, tātad desmit gadu ilgs īres līgums citā ēkā, tad mums bija jāatrod īstermiņa risinājums. Mēs lēmām ņemot vērā visas bāžas, kuras min parlaments, un vēlos uzsvērt vēlreiz, kā mēs pilnībā cienām, ņemam vērā uh, finanšu regulas noteikumus un jūsu uh, viedokļus. Tad mēs izvēlējāmies īstermiņu un ilgtermiņu risinājumus. Īstermiņa risinājums. Īstermiņa risinājums kādēļ arī tad mums bija vairāki mazāki līgumi, nozīmē to, ka mēs aģentūras bīrojus paplašināsim ņemot vērā personāla pieauguma ritmu, bet tikai ar tādiem līgumiem, kas uh, beigsies uh, 14. gada beigās, lai tādēļ mēs izvairītos no grūtībām. Uh, no problēmām par to, ka vajadzētu uzsākt gāru sažģīt procesu par ilgtermiņa īres līgumu slēgšanu. Tātad mēs um, tādējādi atvērām birojas arī citos ēkas stāvos, mm, pārņēmām stāvu, kas bija brīvs un kur bija pametuši, pametuši citi uzņēmumi vai aģentūras, pārņēmām mēbeles Mēs esam saspiesti tajā ēkā. Tad, tad viena persona strādā man daudz mazākā, uz mazāku kvadrātmetru virsmas nekā tas ir Eiropas Savienības vidējais, eh, nekā vidējais rādītājs. Un tad, tad visi ir slīgumi beidzas 14. gadā, 14. gada beigās. Mēs arī sazinājāmies ar DJ Mārt, kas konsultējas ar DJ budž, budžetu. Budžet, un arī bija konsultācijas ar budžeta komiteju. Mēs arī ziņojām par ilgtermiņa atlases procesu, kuru mēs tagad uzsāksim, lai atrasinātu šo uh, problēmu pēc tam, kad šie līgumi tātad beigsies, šieps tagad beigās. Mēs esam saņēmuši jautājumus, precizējam jautājumus šorīt par uh, paziņojumu rakstiski. Uh, Mēs atbildēsim uz visiem šiem jautājumiem detalizēti, ar skaitļiem, faktiem, pilnīgi caurspīdīgi, lai jūs komiteja tiktu informēta. Es ceru, ka nesmu izšķiedis jūsu laiku. Paldies par man doto iespēju par šo runāt gribu paust arī to, ka mēs esam gatavi jebkurā brīdī, jebkurās sanāksmēs skaidrot, ko esam darījuši, ko plānojam darīt. Mums nav ne mazākās ieceres apiet kādus noteikumus komiteju vai darīt ko tādu, kas būtu pretrunā ar regulu. Paldies! Jā, jetzt erstmal vielen Dank für Ihre. Nu, pirmām kārtām paldies, paldies par šiem skaidrojumiem. Cik tālu sapratu, tad īstermiņa risinājums līdz 2014. gadam, 14. gada beigām, nu, acīm redzot, ir jāizmanto tad. Tātad šis risinājums būs derīgs līdz 14. gada beigām. Tātad nu, vairāk vai mazāk mēs esam faktiski, nu, lūk, pagājuši 3, 4. no 13. gada. Vai ir jau kaut kādas alternatīvas, kas izpētītas, ko jūs būtu apskatījuši? kurpu jūs tad tālāk pārvāktos. Veidiet, mirklīt, mirklīt, Holmajers kundze arī vēl būs sakāms, kas šeit. Tātad, kur tad jūs eh, dosieties? Nu, tas jau būtu tikai normāli, jūs taču mums būtu jāsāk tālāk darbība. Jūs nesat aģentūra 23 cilvēkiem, bet eh, daudz vairāk cilvēkiem. Jūs taču zinat, ka šī pārvākšanās būs sarežģīta un grūta, tātad tas ir mans jautājums kā ir izcinās nav tālākais process un cik tālu esat tajā pavirzījušies uz priekšu. Un otrs jautājums, ko Holmajers kundze izteica, ir tas pat nebija izteikts. Jautājums tas bija izteikts. Viņa teica tā, katru reizi, kad jūs pagarinājāt atkal papšanāšu ierslīgumu par kādu stāva daļu, atkal tika maksāts desmitiem tūkstoši par kaut kādu konsultatīvu biznesu. Tas taču vienkārši neiespējami. Monika, lūdzu, jums vārds. Man arī mazliet uh, eh, jāatvainos, jo man tūlīt jāskrien uz lidmašīnu, bet vienu lietu skaidri gribu pateikt. Ja uh, radies ir tāds um, iespējas, ka. ka šī kopēja līguma, kas tiek slēgta līdz 2014. gada beigām, ir attiecas uz 400 tūkstošiem eiro. Tas jau nav, tad te nav, un mēs nerunājam par kaut kādām Mikejas lētajām mēbelēm. 213 tūkstoši eiro par mēbelēm, piemēram. Īpašumu konsultants saņem kaut 111 tūkstoši eiro. Nu, par citiem vispār skaļiem nemaz nerunājot. Un tad, 14. gada beigās, tiek paredzēts sots, ja aģentūra nepaliek šajās telpās. 65 tūkstoši mātiņu plus vēl papildus uh, um, maksas. Tāpēc, godīgi sakot, nu, tad taču pašanas klauzula uh, budžeta noteikti jums bija skaidri, tie tik par jūs par to informēja 2012. gada maijā. Es toreiz runāju ar jums, un es skaidru un gaišu toreiz pateicu, ka ir jābeidz, ir šitais jābeidz, ir vajadzīgs lētāks tāpas. Un tāpēc nav nekāda attaisnojuma tam, ka janvārī un februārī jūs parakstījāt tālāk šos kontraktus pilnīgi labi apzinādamies, ka, ka, ka, ka to nedrīkst darīt. Mēs šo informāciju mums piešķērām. Piekto reizi mēs jums centām pat, pat, pat mutiski šo informāciju paziņot. 12. gada maijā jums bija šī informācija. Un mēs nesaņēmām no sistēmas pilnīgi kādu paziņojumu, nekādu informāciju. Nu, diemžēl šī viss rezultātā jūs nevarējāt izmantot lūk šo laušanas klauzulu. Jūs sakāt, bija jau par vēlu. Un man tika teikts, ka tas bija jūlijs. Un pēc tam jūnijā man pateica, ka tas ir jūnijā tomēr. EBA pienākums ir pārliecināties, sazināties ar citām bankām, pārliecināties par šiem noteikumiem. Jūs nevarat paši izdomāt šeit noteikumus. Es domāju, ir jābūt kodam sakām par šādu rīcību. Tas ir vienkārši nepieņemami. Un tāpēc es arī uzdevu, uzdevu tik daudz jautājumu par visiem šiem laikiem un tā tālāk un tā joprojām. Tā finanšu rezervi, gal galā centieni, visi pūliņi vējā, bijuši tās ēkas, ko jūs šobrīd nomājat, ir pārsniedz jebkurus limitus ēku nomas gadījumos. Un baidos, baidos, ka mana pacietība ir izsmelta. Un šis vads tagad ir pilns un tūlīt lūzīs. Ļoti nopietnas jāskatas šai komitejā. Nu labi, dosim iespēju varbūt. Uh, Um, tev vēl būs kādi papildus jautājumi, droši vien, vai tev ir iespēja viņus vēl uzklausīt? Jā, nu tad dosim šķiet. Rīkosimies tā, ka nu, Monika jāskrien projām, rīkosimies tā, kā viņa arī saka, uzdosim papildus jautājumus. Sagatavosim atzinumu Un tad attiecīgi izdarīsim arī lēmumus. Monika, lai tev labs lidojums. Nu labi, tad man nekas cits neatliek. Un kā uz šāda kaismīga nos, noslēguma, tomēr vēlēt jums patīkamu pēcpusdienu. Paldies, ka bijāt šeit un ar kopā ar mums uz, ar labvakaru.